Mēs atsākam sēdi. Jūs visi esat saņēmuši pēcpusdienas darba kārtību, ir izdalīts arī iepriekšējā sēdes protokols. Ja nē, tad mēs pieņemam, ka tas ir apstiprināts atbilstoši šīs pēcpusdienas darba kārtībai. Mums ir debats par cilvēktiesību.